Ulmerkungs darbosies turmāk transporta komitejā, Kosas kungs trānu komitejā, Andrija kungs darbosies agrī komitejā. Vai ir kādi iebildumi? Iebildumu nav. Tādējādi šie cilvēki ir apstiprināti šajās komitejās. Protokolu jūs saņemsiet nākamajā sanāksmē, un ja nav jums nekādu iebildumu, tad eh, rezolūcijas, kas tika pieņemts šodien, tiks nodots attiecīgajām attiecīgajiem adresātiem. Sēde tiek slēgta, un es novēlu jums visiem labu